Okay, colleagues. Kolēģi. Um, good morning, everybody. Labrīt, kolēģi. Es gribētu sākt darbu. Nav pārāk daudz kolēģi ieradušies, bet referents ir klāt, un vismaz viens no ēna referentiem arī ir klāt. Pulkstens jau ir desmit pār deviņiem. Pirmais darba kārtības punkts šorīt ir tiesības piekļūt advokātam krimināla procesa ietveros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas. Referente ir Elēna Antonesku, un šodien mēs skatīsim grozījumus. Šis priekšlikums ir trešais posms ceļu kartes īstenošanā par procedurālajām tiesībām šo ceļu karti. Uh, Eh, komisija pieņē, padomu pieņēma 2009. gada novembrī. Kā jau jūs atcerties, mēs eh, gatavojāmies strādāt pie visas šīs dokumentu pakotnes. Eh, pirmais posms jau ir veikts, tās ir tiesības uz tulkošanu krimināla procesa ietveros, un otrs ir tiesības uz informāciju krimināla procesa ietveros. Abi šie dokumenti jau ir sagatavoti. Mūsu referente Antonesko kundze prezentēja ziņojuma projektu februārī ir iesniegti 133 grozījumi. Juridiskais dienests saskaņā ar Lībe lūgumu sniedza atzinumu par eh, pierādījumu izslēgšanu, ja šie pierādījumi ir gūti pārkāpjot direktīvu. Un eh, arī jārunāja par atbilstību Eiropas Savienības līkumiem un eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Tāpat arī ir runa par uh, tiesisko pamatu. Pēc tam, kad mēs uzklausīsim referentes uh, izklāstu par grozījumiem, es gribētu dot vārdu juridiskajam dienestam, lai pirms viedokļa apmaiņas par grozījumiem uh, tas sniegtu savu atzinumu. Vispirms dodu vārdu referentē Antonesku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! De aceea am uh, considerat că ar fi util ca înainte de... Kā jau jūs ļoti pareizi norādījāt, es uzskatu, ka labāk būtu diskutēt par uh, šo, šiem grozījumiem pirms notiks orientējošais balsojums. Mēs gribētu dot iespēju juridiskajam dienestam sniegt savu atzinumu graful 3 uh, din propunerea de directivă. Par 10.2 pantu un arī par direktīvas 3. pantu. Šie divi panti ievieš noteikums attiecībā uz pierādījumu apkopošanu, ja šādi pierādījumi ir kūti pārkāpjot direktīvu. Es vēlētos pateikties kolēģiem, jo viņi strādāja pie šī eh, ziņojuma un ir iesnieguši ļoti daudz grozījumu. Es eh, centīšos sagatavot pēc iespējas labākus kompromisus. Pirmkārtām es gribētu runāt par grozījumiem un apspriest kolēģu iesniegtos grozījumus, izskatot katru pāntu. Ja ir runa par aptvērumu, tas ir otrais pāns. Ir 85. grozījums, kas saka, ka skaidrības labad vajadzētu teikt, ka šī direktīva ir jāizteno tad, kad eh, personai tiek atņemta brīvība. Poate crea confuzii și duc, poate duce la interpretarea că această directivă Šāds formulējums var radīt uh, sajukumu, un tādējādi mēs tulkosim direktīvu tādā veidā, ka uh, šie noteikumi stājas spēkā tikai tad, ja aizdomās turētājs tiek arestēts. Tāpēc uh, tas, kas ir iekļauts trešajā pantā, ataino visus apstākļus, kuros aizdomās turamais vai apsūdzētājs saņem palīdzību no advokāta. Tāpat arī te ir paredzētas iespējas brīvības atņemšanai. Lutfords kundze ir iesniegusi grozījumu, kas vēlas paskaidrot faktu, ka pašreizējā direktīvā nav paredzēta uh, pratināšana, ko veic uh, tiesībā aizsardzības iestādes uh, policija un uh, citas tūlīt pēc aresta. Mēs vēlamies uh, noteikt, vai šādai pratināšanai ir jānotiek vai nē, izmeklēšanas ietveros. Uh, Šis aspekts e, mūsu komitejā ir detalizēti apskatīts, un es personīgi esmu iesniegusi grozījumu par šo jautājumu. Es e, piekrītu grozījumu iesniedzējai, taču es domāju, ka e, šai informācijai ir jāparādās apsvērumā, nevis pašā direktīvas tekstā. Tiesības uz advokātu palīdzību krimināla procesa ietveros ir paredzētas 90. grozījumā. Dalībvalstīm ir jāparedz, ka Eh, aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiek sniegta advokāta palīdzība. Pretēji sākotnējiem tekstam, kur bija paredzēts, ka dalībvalstīm vajadzētu paredzēt, ka mm, šis advokāts eh, sniedz palīdzību. Tas nozīmē, ka šeit parādās atšķirības, par ko jau mēs runājām. Tātad pastāv divas pieejas. Tātad ir iespēja uh, Eh, gūt eh, šo palīdzību un ir tiesības gūt palīdzību. Es domāju, ka šādā veidā mēs šo problēmu esam atrisinājuši. Daži kolēģi aicināja paredzēt terminu oficiālā pratināšana vai oficiālā iztaujāšana. Es nepiekrītu šāda termina ieviešanai. Es vēlētos jums atgādināt sekojošo. Tad, kad mēs runājām par otro direktīvu ceļu kartē, tātad tiesības uz informāciju, mēs runājām par tiesībām ieviest oficiālu pratināšanu. Tātad še, tieši tas pats termins. Taču mums ir jāparedz saskaņa ar otro pasākumu. Ir jānodrošina atbilstība šim otrajam pasākumam. Pastāv tādas situācijas, kad aizdomās turētais vai apsūdzētais eh, nonāk situācijā, kur uh, policija veica pratināšanu izmeklēšanas ietveros. Es domāju, ka termins oficiāla pratināšana nebūtu jāmin, jo galu galā pratināšanas var būt ļoti dažādas. 106. grozījums, ko arī iesniegusi Lutfordas kundze. Ja ir runa par sīkiem pārkāpumiem, tad aizdomās turētajiem apsūdzētajiem ir jānodrošina advokāts pa tālruni. Es uzskatu, ka mēs varētu paredzēt šādu iespēju. Manuprāt, šādai iespējai ir jāparādās apsvērumā, nevis pašā tekstā. Un tas ir jādara tikai tādos gadījumos, kad nepastāv riks, ka tiks turpināta apsūdzība, ka nebūs tiesas sēdes un ka šis sots nesaistīsies ar brīvības atņemšanu. Tad, ja ir runa par tiesībām uz advokātu, un tas ir ceturtais pāns, un ja ir runa par to, ka advokāts piedalās visos izmeklēšanas procesos vai pierādījumu vākšanas procesos, kur eh, piedalās eh, arī apsūdzētais vai aizdomās turētais. Tad, ja šeit ir paredzēta pierādījuma vākšana, Par šādu situāciju ir iesniegts ļoti daudz grozījumu. Te ir runa par eh, tādiem pierādījumiem, kas jau ir iesniegti, un tas it kā būtu arī problēmas risinājums. Es neatbalstu šādu grozījumu. Es domāju, ka mums ir jādiskutē mazliet vairāk par šo aspektu. Es ceru, ka mēs eh, varēsim eh, rast kompromisu. Es gribētu ieteikt arī kompromisu, ja ir runa par advokātu iespēju pārbaudīt aizturēšanas apstākļus. Par šo tēmatu ir iesniegts ļoti daudz grozījumu. Es domāju, ka mēs radīsim visiem pieejamu risinājumu, kā nodrošināt, lai advokātam tiktu dota iespēja apskatīt apcietinājuma vietu un garantēt, lai šādi apmeklējumi nenotiek bez iepriekšējās atļaujas sniegšanas. Ja runa par ārestu, tad es domāju, ka arī šeit mēs eh, nodrošināsim pietiekami labu kompromisu. Mums vajadzētu izslēgt tādas delikātas grupas, tā skaitā arī bērnus. Konfidencialitāte arī ir ļoti svarīgs direktīvas aspekts, un par to ir iesniegts daudz grozījumu. Kolēģi atbalsta absolūtu konfidencialitāti starp klientu un advokātu. Tāpat arī mums ir jāparedz eh, izņēmumi šajā principā. Ja pastāv iespēja, ka advokāts varētu būt iejaukts noziegumos, kurus ir veicis apsūdzētais vai aizdomās turētais, vai arī, ja ir aizdomas par apdraudējumu cilvēka dzīvībai. Taču es uzstāšu uz absolūtu konfidencialitāti attiecībās starp eh, jū, starp advokātu un viņa klientu. Mums ir jāapzinās, ka ir vajadzīgas labas sarunu pozīcijas pirms mēs tiksimies ar padomi. Ja runa par dažādiem izņēmumiem, ir iesniegts ļoti daudz grozījumu. Šie izņēmumi, šiem izņēmumiem ir jābūt pietiekami pamatotiem, tiem ir jābūt saistītiem ar tādiem iemesliem, kas ir saistīti ar lietu Tāpat arī šim lēmumam ir jābūt izdotam neatkarīgā tiesa iestādē. Es domāju, ka mēs šeit sagatavosim labu kompromisu. Ja ir runa par atteikšanos no tiesībām uz advokātu, ir iesniegts daudz grozījumu. Šis paziņojums ir jāsniedz rakstveidā, un uh, aizdomās turētājs vai apsūdzētais, kas atsakās no tiesībām, ir jāinformē par viņa rīcību, viņam šī rīcība ir jāapzinās, un direktīva ir jāīsteno pēc tam, kad šis izņēmums ir atļauts. Desmitais pāns. Šeit es lūdzu juridiskajam dienestam sniegt savu atzinumu. Mums būs iespēja uzklausīt uh, juridiskā dienesta viedokli. Es domāju, ka visdelikātākais punkts ir uh, otrais punkts. Saskaņā ar šo punktu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka paziņojumi vai liecības, ko sniedz pratināmās personas un kas kļūst par uh, apsūdzētajiem, pēc šo paziņojumu sniegšanas, ka šos paziņojumus vēlāk nedrīkst izmantot pret personu. Mēs aicinājām izslēgt šo punktu, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šis aizliegums izmantot pierādījumus būtu jāiekļauj dalībvalstu tiesību aktos, un tai ir jābūt, un tam ir jābūt ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. Kolēģi diskutēja par šo jautājumu arī tad, kad bija runa par Eiropas ārestu orderi. Tikai Nīderlandes kolēģi neatbalsta šādu manis minēto pieju. Ja runa par kompensācijām, tre, 13. pants. Arī šis jautājums tika uzdots juridiskajam dienestam. Šeit ir runa par apsūdzētās personas eh, sniegtajām liecībām vai arī par eh, apkopotajiem pierādījumiem. Izņēmums no šīm tiesībām tiek pieļauts direktīvā, taču visiem apstākļiem ir, eh, visi apstākļi un visi noteikumi ir jānosaka uh, attiecīgai tiesai. Mums ir jānodrošina saskaņa ar kopējo tekstu, bet es eh, neuzstāšos eh, savu viedokli šajā jautājumā. Ir divi grozījumi, kas atsaucas uz eh, advokāta definīciju. Es arī iesniedzu grozījumu par šo jautājumu. Es atbalstu arī kolēģi iesniegtos grozījumus. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Es labprāt uzklausītu juridiskā dienesta viedokli un pēc tam arī eh, vēlētos dzirdēt eh, kolēģi domas. Un, nu, protams, es eh, galvenokārt gribu dzirdēt tieši juridisko dienestu un tā domas. Ok, thank you. Lielas paldies. Yes referentei, un tagad mēs gribētu zināt, kāds ir juridiskā dienesta viedoklis. Es nezinu, kas ir ieradies no juridiskā dienesta. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Runājot eh, par šo direktīvu par pieeju advokātam krimināla procesa laikā, jūs uzdevāt trīs jautājumus, kas attiecās uz desmito pantu otro daļu un 13. pantu trešo daļu. Tie ir tā saucamie izņēmuma nosacījumi. Tas nozīmē, ka tie ir noteikumi, kas aizliedz izmantot uh, no um, likuma īstenotāju iestāžu puses informācija, kas ir iegūta no aizdāmās turumā, pārkāpjot viņa procedurālās tiesības. Komisijas priekšlikums cenšas panākt to, ka tiek harmonizēti nacionālie uh, um, noteikumi. No vienas puses, desmitajā pantā ir teikts, ka cilvēks, kas sniedz informāciju iestādēm, kļūst par aizdomās turamo, kamēr uh, viņam viņš tiek um, nopratināts un tiek aizliegts izmantot viņa sacīto pirms viņš par, viņam par to ir pateikts. Uh, no ot, otras puses 13. pantā e, ir runāts par situāciju, kurā cilvēks jau ir aizdomās turmais pirms nopratināšanas vai citām izmeklēšanas uh, aktiem, un uh, viņam netiek atļauts piekļūt advokātam uh, un tad arī ir aizliegts izmantot uh, informāciju, kas ir iegūta no aizdomās turmo šādā gadījumā. Tagad es pavisam īsi, tā teikt, uh, rezumēšu uh, situāciju. Noteikumi pašreizējā direktīvā vēlas nodrošināt apusēju uzticēšanos starp dalību valstīm krimināla tiesiskajā sadarbībā, un tādēļ tas piekrīt Savienības kompetencei saskaņā ar noliegumiem. Jo pagaidām nav tāda likumdošanas instrumenta, ar kuru varētu aizliegt pieņemt šādus izņēmumu noteikumus. Tādas uh, m, mm, realitātes kā Eiropas arestu orderis vai arī krimināla tiesības, piemēram, tā kā nesenā direktīva par cilvēku tirdzniecību, tieši neregulē tiesiskās procedūras dalību valstīs, un tādēļ ir savietojuma ar šādām procedūrām. Tad es vēlētos arī uzsvērt arī to, ka uh, ir jābalstās uz objektīviem kritērijiem. Tad, ja mēs runājam par um, Eiropas Savienības likumdošanas aktu juridisko bā, pamatu. Te ir jārunā par aizdomās turamo fundamentālu pamatiesībām. Un tās var atrast 82. pāntā noteikumu. Tur ir noteikums, kas atļauj savienībai spērt soļus, balstoties uz pierādījumu apusēju pieņemšanu. Eh, konkrētāk runājot, 13. pāns, 26. apsvērums izskaidro to, kas ir atļauts 13. pāntā. Un galvenais ir um, aizstāvēt tiesības uz godīgu tiesu, kas ir paredzēta Eiropas cilvēktiesību konvencijas sastajā pantā, un tas ir pilnīgi ne, mm, ne, nenoliedzami. Citiem vārdiem sakot, šie izņēmuma noteikumi ir līdzeklis, kā sasniegt, kā sniegt šīs tiesības. Un to mēs varam atrast eh, nolīguma 82. panta 2 otrās, otrajā B daļā. Tā ir, jur, tas ir juridiskais pamats. Tagad es e, gribētu vēl parunāt par pierādījuma um, pieņemšanu. Te arī ir jāatsaucās uz 82. pānta 2. A punktu. No pašreizējās tā redakcijas sanāk, ka tas tiek ietverts brīvību tiesisku un tiesiskumu jomā. Un tas nozīmē, ka priek, projekta desmitā panta otrais punkts un 13. pants trešais punkts piekrīt eh, pamatlīguma 82. panta 2. punkta aptvērumā. Īpaši jāatsaucās uz punktiem A un B. Eiropas cilvēku tiesību tiesa e, vienmēr ir prasījusi, lai tiktu ievērotas pamatiesības. Uh, un Strasbūras tiesa ir atkārtoti sacījusi, ka jebkurš cilvēks, kas tiek apsūdzēts par kriminālu nodarījumu, ir jāapgādā ar um, advokātu un kā tas ir būtisks godīgas tiesas elements. Uh, un ir jāpiedāvā advokāta palīdzība jau pašā sākuma stadijā. Tiesa atgādināja arī to, cik svarīga ir izmeklēšanas stadija, sagatavojot kriminālu procesu. Un, eh, un arī teica, ja, ka jo sarežģītāka ir lieta, jo uh, vairāk cilvēkam ir nepieciešams advokāts, kura uzdevums ir citu starp nodrošināt arī ap, uh, apsūdzētā tiesības neapsūdzēt pasam, pašam sevi. Cilvēktiesība tiesa arī ir noteikusi kā nevar izmantot informāciju, kas ir iegūta pārkāpjot tiesības uz pieju advokātam. Un tos nevar izmantot arī tiesas laikā, tāpēc šī informācija nevar tikt iekļauta materiālos, kas tiek iesniegti tiesā. Mēs savā juridiskajā Atzinumā citējām arī vairākus uh, lietas, kā Santos lietu un Paloftis lietu, kas ir diezgan nesenas un uh, kas var sīkāk paskaidrot situāciju attiecībā uz pierādījumiem pret apsūdzēto personu. Lūk, tādi ir juridiskā dienesta atzinumi, bet mēs esam gatavi atbildēt arī vēl uz citiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Paldies! Paldies! Man ir seši lūgumi izteikties. Pagaidām mums ir izdevies ievērot laika grafiku, bet uh, mums ir jāatcerās, ka ir vēl citi darba kārtības punkti, un tāpēc es lūkšu jūs izteikties īsi. Vispirms izteiksies ēnu referentu Romero Lopes skundz, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Jā, Eh, jāatzīst, kā Antonesku kundze jau ir ļoti skaidri norādījusi, kā dažas no problēmām, ko rāda šī direktīva, un īpaši par šiem izņēmumu nosacījumiem un arī par pierādījumiem. Un eh, Manuprāt, kad runa ir par pieeju advokātam, te vēl ir dažas detaļas, kur mums vajadzētu censties nonākt pie kompromisa, kaut arī referenti jau mums pastāstīja par to, kāda ir viņas pozīcija. Taču es domāju, ka mēs varētu turpināt eh, pie tā strādāt un paši pretrunīgākie punkti ir tas, eh, uz ko balstās šīs tiesības, jo ir dažas valstis, kur uh, šis advokāts nozīmēs papildus izmaksas, un tas nav paredzēts viņu likumdošanā. Un tas mums radīs konflikts situāciju ar dažām dalībvalstīm. Tomēr ir svarīgi, ka šīs tiesības uz advokātu būtu jau no pašas pratināšanas sākuma īpaši tad, ja aizdomās turamais apzinās, ka viņš tiek turēts aizdomās par kādu nodarījumu. Un man šķiet, ka te mums ir jāturpina strādāt pie tā, kas ir virtuālas tiesības, jo tās jau vēl nav eh, reālas tiesības. Uh, jo tas ir lielā mērā saistīts ar bezmaksas juridisko palīdzību, un bezmaksas juridiskā palīdzība šajā direktīvā nav paredzēta. Mums ir jāatrod kaut kāda formula, un man liekas, ka Antonis Kukuns priekšlikums ir diezgan labs. Komisijai vajadzētu pēc iespējas ātrāk uh, piedāvāt priekšlikumu, kā runāt par eh, bezmaksas juridisko palīdzību. Runājot par konfidencialitāti, protams, mēs visi esam viensprātis, kā uh, advokāta klātbūtne ir nepieciešama. Visos gadījumos te mēs piekrītam juridiskajiem dienestam, un es ceru, ka mēs ar referentu varēsim vienoties arī par aizturēšanas apstākļiem. Nu, un tad. E, par konfidencialitāti runājot, ir ļoti grūti noteikt tos apstākļus, kuros drīkst pārkāpt konfidencialitāti starp aizdomās turamo un advokātu, jo Protams, ir tādi gadījumi, kad arī pats advokāts var tikt turēts aizdomās. Un uh, tad var tikt izmantoti dažādi līdzekļi, lai uh, iegūtu informāciju no advokāta vai varbūt pat sāktu paralēlu uh, tiesas procesu bet tādus gadījumus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Jo, uh, un te mums ir tā pamatīgi jāpadomā, jo citādi mēs apdraudam vispār šīs tiesības uz aizstāvību. Uh, kas attiecās uz bezmaksas juridisko palīdzību, uz kuru es jau atteicos, šķ... par kuru es jau runāju, man nešķiet, ka šī direktīva būtu pietiekama, lai nonāktu pēc iespējas ātrāk pie procedurālo garantiju pakotnes pieņemšanas, mēs esam uh, upurējuši šo aspektu. Bet tomēr šo bezmaksas juridisko palīdzību vajadzētu sniegt. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Es neesmu nevienu runātāju ierobežojis, taču, ja mēs vēlamies visus uzklausīt, tad mums ir jābūt disciplinētākiem. Es nedošu jums laika ierobežojumu, bet lūdzu, disciplinējiet paši sevi, citādi es būšu spiesta noteikt jums laika ierobežojumus. Tālāk Mulderkungs no liberāļu puses. Paldies, priekšsēdētāji es runāšu Sārs Lutfords vārdā. Man priekšā ir teksts, ko viņa man iesniedz un lūdz nolasīt. Tas nenozīmē, ka tas ir mans personīgais viedoklis. Ir ļoti svarīgi, ka visiem cilvēkiem tiek garantētas tiesības piekļūt advokātam. Es arī priecājos par to, ka padomu beidzot ir e, apņēmusies apspriest šāda veida tiesības. Un tad, kad cilvēks ir kļuvis par aizdomās turamo, tad nav pieņemams, ka viņam nav pieejams advokāts. Tad, kad tiek vākti pierādījumi, tad noteikti ir labāk sastādīt pierādījumu sarakstu un. Tas noteikti palīdzēs dalībvalstīm tikt uh, galā ar šiem pierādījumiem un arī e, ievērot konvencijas tekstu. Es domāju, ka lielākā daļa e, cilvēku ALDE grupā piekrīt arī jautājumam par konfidencialitāti. Un uh, ja nav pilnīgi skaidru pierādījumu tam, ka advokāts ir iesaistīts noziegumā, nevar pārkāpt advokāta un klienta konfidencialitāti. Tad, ja mēs runājam par to, ka pierādījumu var neizmantot tiesa, ja tā ir iegūta, nepamājot Raugoties uz eh, apārkāpjot šo direktīvu, tad man šķiet, ka tiesa ir īstā iestāde, kas var izlemt par to, vai šādu pierādījumu var izmantot vai nē, bet man liekas, ka ir nepieciešams debatēt vairāk par šādu jautājumu. reizēm ir arī nepieciešams paredzēt to, ka klients var piezvanīt savam advokātam. Uh, un mums tas ir jāparedz vismaz dažos gadījumos. Un mums ir arī jāskatās, kādos gadījumos mēs varam apsūdzēt cilvēku. Nu, lūk, Sāra Lutforda gribēja pateikt to, ja viņa varētu šeit pat ierasties, bet tā kā viņa bija pieejama nevis miesā, bet tikai garā, tad es e, šeit nodevu viņas viedokli. Un es pateikšu arī kaut ko no sevis, es esmu iesniedzis veselu virkni grozījumu un man šķiet, ka mums nevajadzētu pārcensties ar to direktīvu. Tomēr vajadzētu arī kaut kāds ierobežojums uzlikt. Well, as... Lielas paldies! Jūs patiešām labi aizstājāt sāru. Zaļo vārdā Albrecht kungam vārds. Paldies! Pirmkārtām es vēlētos pateikties Antonesku kundzei par viņas darbu. Manuprāt, jūs tiešām Eh, labi esat pastrādājusi un šķiet, ka mēs esam tuvu risinājumam no parlamenta puses. Es domāju, ka ideja sazināties ar padomas juridisko dienestu bija laba, es to ļoti augstu vērtēju. Gribētu pieminēt trīs punktus. Pirmais. Es pilnībā piekrītu, ka mums nevajadzētu šeit paredzēt terminu oficiāla pratināšana. Piekrītu referentē šajā jautājumā. Manuprāt, mēs eh, pareizi rīkojāmies līdz šim, un ja mēs šeit paredzēsim kādus jaunus terminus, tad eh, būs iespējams dažādas interpretācijas, kuras nevajadzētu pieļaut. Tāpēc es uzskatu, ka Juridiskais dienests arī ir ļoti skaidri noteicis, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa ir jau ļoti skaidri paudusi savu viedokli par tiesībām uz godīgu, uz taisnīgu tiesu sestajā pāntā, un es domāju, ka mums vajadzētu pie tā pieturēties. Mums nevajadzētu šeit sašaurināt vispārējo pieju, vispārējo aptvērumu. Ja mēs tā darīsim, tad mēs pārāk atšķirsimies no Eiropas cilvēktiesību tiesas viedokļa. Attiecībā uz pierādījumu vākšanu un konfidencialitāti, manuprāt, mūsu iepriekšējā pieeja bija pietiekami laba. It īpaši, ja runa par desmitā pānta otro punktu, es vēlētos pieturēties sākotnējiem formulējumam, kāds bija paredzēts ziņojumā līdz šim. Ja ir runa par uh, konfidencialitāti, es uzskatu, ka mums nevajadzētu sašaurināt konfidencialitāti, ja runa par klienta un advokāta attiecībām. Ir jāparedz absolūta konfidencialitāte. Nedrīkstētu šeit pavērt ceļu dažādiem izņēmumiem. Es domāju, ka mums noteikti vajadzētu pieturēties pie šī absolūtās konfidencialitātes iedziena. Par kompensācijām, kur, kur, kur ir runa par 13. panta trešo punktu, piekrītu juridiskajam dienestam, kurš apgalvoja, ka nav iespējas kaut ko tādu izdarīt, ņemot vērā pašlaik spēkā esošos līgumus. Ir jānosaka, ka šie nosacījumi ir vajadzīgi, lai pieeja būtu visaptveroša. Tāpat arī mums ir jāīsteno Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra. Es vēlētos pieturēties pie sākotnējā formulējuma un paturēt eh, sākotnējo formulējumu šajā ziņojumā. Lielas paldies, Kirhopa kungs, konservatīvo grupa. Priekšēdētājs atvainojos, esmu nedaudz apaukstējies. Daži cilvēki teica, ka mans tembrs tagad esot vēl labāks nekā parasti. Es vēlētos pateikties eh, referentām par, referentē par viņas darbu, un esmu ļoti apmierināts ar pašreizējo situāciju. Bija vairāki punkti, kas mums radīja bažas. Man patīk, ka juridiskā palīdzība tiks skatīta citā fórumā, bet ir jāatcerās, ka no šiem priekšlikumiem iz, izriet eh, daudz uh, nosacījumu, kas būs saistīti ar lielām izmaksām. Es šeit runāju gan kā jurists, gan arī kā deputāts. Esmu apmierināts, ka mēs šeit uzsveram nepieciešamību, ka ir vajadzīga piekļuve ne tikai advokātam, bet e, priekšlikumos ir paredzēts arī tas, ka āresta laikā var paziņot eh, par šo arestu e, kādam citam, ko izvēlās konkrētā persona, vai tas varētu būt arī ģimenes loceklis vai kāds cits, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Iespējams, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu tas jau notiek, bet ne visur tās ir paredzētas kā skaidri noteiktas tiesības. Es uzskatu, ka ir jāparedz arī iespēja sazināties ar konsulārajām vai diplomātiskajām iestādēm, ja jūs neatrodaties valstī, kurā jūs parasti uzturaties. Es uzskatu, ka šeit, protams, var paredzēt arī dažādus izņēmumus. Uzskatu, ka šī piekļuve ir jāteic tikai tad, kad ir pierādīta konkrēta un reāla vajadzība. Es uzskatu, ka šādos apstākļos noteikti būtu jātiekas ar advokātu. Uh, tiesības sazināties ar advokātu pa telefonu. Mēs uz to uzstājām, jo mm, neapšaubāmi nevienmēr ir iespēja satikties ar advokātu klātienē. Un ja tas izslēdz piekļuvi advokātam vispār, tad es domāju, ka eh, noteikti vajadzētu paredzēt iespēju sazināties arī pa telefonu jo galu galā, piemēram, lauka apvidos nevienmēr advokāts var ierasties klātienē, un fakts, ka pastāv šāda iespēja sazināties pa tālruni, noteikti būtu ievērojams uzlabojums. Manuprāt, šis laika periods starp tiesību aizsardzības iestāžu rīcību un juridiskās palīdzības sniegšanu ir ļoti būtisks. Ja ir runa par ļoti īsu laiku, kas ir ļauts pierādījumu vākšanai, tad mums nevajadzētu šeit rīkoties tādā veidā, ka mēs kavējam izmeklēšanu. Galu galā šeit ir runa par pierādījumu vākšanu un par garantijām, ka advokāts var da, līdzdarboties šajos procesos. Manuprāt, referenti šeit ir panākusi ļoti labu līdzsvaru. Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, tā ir ļoti svarīga iniciatīva un ir svarīgi, lai mēs to pilnībā atbalstītu. Paldies, Sipeles kundze. Jā, paldies. Es gribu par pāris punktiem runāt un sākumā gribu pateikties referentei par paveikto darbu. Un domāju, ka vēl ļoti daudz diskusijas būs nepieciešams, lai mēs varētu um, ļoti stipri pozīciju izveidot nākotnes sarunām. Tiesības uz advokātu Es domāju, ka tās nedrīkst ierobežot. Pat, ja nodarījums nav smags, par ko ir varbūt jāmaksā sots un nav iepriekšējās sodamības. Iespējams, ka man liekas, ka man apaino bez pamata. Un pierā, pieredze rāda, ka ja advokāts iesniedz protestu, tad tas ir nopietnāk uztvers nekā tad, ja es saku jums no taisnību. Tātad tiesības uz advokātu nedrīkst būt uh, ierobežotas. Tas pats arī uh, uz to, kādā formā es kontaktējos ar advokātu. Man nav advokāta un uh, kaut kāda pilnīgi sveša cilvēka viņam zvanīt un cerēt, ka viņš. Uh, um, mani pareizi konsultēs, tad šādu lēmu es negribu pieņemt, vai pietiek ar telefonu sarunu, ja ir nepieciešama personīga saruna un varbūt, ka tomēr ir nepieciešamība tikties personīgi un B. Punktā mēs ļoti skaidri norādījām uz to, ka iespēja iesniegt protestu ir nepieciešama. Tātad, ja es atsakos no tiesībām satikties ar advokātu, tad tas ir katrā gadījumā pārskatāms un katrā brīdī pārskatāms. Un uh, ierobežot ar telefonu zvanu nav korekti. Konfidencialitāte ir jāgarantē, neredz nekādu iemeslu, kādēļ tam būtu uh, jātiek ierobežotam, jo tikai sarunas konfidencialitāte starp, uh, iespējām, apsūdzēto un advokātu nodrošina to, ka būs godīgs tiesas process. Tas pats ir spēkā attiecībā uz to, ka jāpārbauda aizturēšanas uh, nosacījumi. Un gribu piebilst arī vēl, ka aizturēšanas uh, un. Uh, nosacījumu un aizturēšanas izmeklēšanas ilgums ir kas tāds, par ko būs jārunā, kā arī konfidenciāla sadarbības starp dalību valstīm. Pēdējais - skaidrība šajos pasākumos ceļkārtē. Jau par pāris punktiem tika runāts, un man liekas, ka jāpārskata vēl teksts, lai nebūtu tādu dažādi formulējumi par dažādiem pasākumiem. Uh, norādīšu uz vienu aspektu. Mani mulsināja nedaudz tas, ka vācu tulkojumā šie pasākumi šeit ir rakstīts tiesības uz juridisku palīdzību. Un mēs vienmēr runājām tiesības tikties ar advokātu un gribētu saglabāt šo formulējumu Un šeit mums vajadzētu palikt arī e, nu, pie vieniem uh, jēdzieniem, nevis mainīt jēdzienus. Paldies, Fossa kungs, pēdējais runātājs. Paldies, priekšstādājs kundze, pāris piezīmes. Arī par Zipelkundas teikto. Nu, tajā brīdī, kad jūs meklējat advokātus, e, Timotī Kirkops vai arī es pats jums labprāt palīdzēšu. Uh, Nākošais par vācu tekstu es gribētu teikt. Pieeja advokātam, tik, lai tiktos ar advokātu vai jur, saņemt juridisku palīdzību. Tā būtu jābūt formulētam. Es pats bieži esmu teicis, ka šis komisijas iesniegtais dokuments ir pietiekami labs, to esmu uzsvērs. Un mūsu kolēģis izstrādātais teksts arī ir ļoti labs, jo īpaši tādēļ, ka šajās ļoti jūtīgajās jomās ir ļoti sarežģīti visu apkopot tā, kā, nu, būtībā mēs gribētu, tādēļ, ka ir juridiskās tradīcijas, procesuālās tiesības, un, manuprāt, ir nozīmīgi, ka tieši pašā sākumā, tad, kad sāk rasties aizdomas un aizdomās turēt ievēlētais var izteikt neapdomātus um, izteicienus, tad to var vērst pret viņu. Tas nozīmē, ka mm, visā šajā uh, procesa laikā jau nozīmīgi ir agri advokāti iesaistīti. Ir trīs punkti, par kuriem vajadzētu padomāt. Pirmām kārtām aizturēšanas nosacījumi, tos jāpārbauda, un tas uh, tikai palielinātu pamatiesību aizsardzību. Es redzu nekādu iemeslu, kādēļ nevajadzētu to ievērot un zinu, ka ir vairāk grozījumu iesniegti, kas ir vērst uz to, lai saglabātu šo pārbaudi. Varbūt, ka varēsim sasniegt labu kompromisu. Tagad otrais punkts. Attiecībā uz izmantošanas aizniegumu 10. otrais punkts un 13. otrais punkts. Manuprāt, no šīs direktīvas vajadzētu to uh, svītrot. Var jau būt, ka tas ir pareizi, kā juridiskais dienests uh, norāda, ka nekas nav pret to iebilstams, bet uh, visnotaļ ir arī jautājums, ka mm, Tas nav nepieciešams, lai mēs uh, regulētu, un ne jau katra detaļa, ja mums ir iespēja to regulēt, ir jāregulē. Jo šeit mēs paliekam šajās tradicionālajās juridiskajās sistēmās, un jo ir arī noteikts tradicionālas uh, procedūras dalībvalstīs. Tas ir arī izmantojamības uh, jautājums, cik tālu pierādījumi ir izmantojami, un šeit mēs satiekamies ar dalībvalstu nu, tādiem pamatu principiem un noteikumiem, man liekas, ka dalību valstīm vajadzētu atstāt viņu ziņā to, kā viņas šeit rīkojas. Par konfidencialitāti. Es domāju, ka arī ar advokātu diskutējot, mēs nevienmēr to pieņemam, bet ir iespējama arī ļaunprātīga izmantošana, respektīvi. Uh, advokātu iesaistīšana un kaut kāda, kaut kāda aizdoma momenta var eksistēt, un tādēļ es domāju, ka šeit vajadzētu uh, tomēr ierobežojums uh, iestrādāt. Nepārāk daudz, bet tomēr ierobežojums, lai tās iespējas ļaunprātīgai izmantošanai izslēgt. Pavisam īsi 128. grozījums Zipelkundze, Ramira Lopes un arī citi par to runāja, lai uh, garantētu godīgu procesu un novērstu spīdzināšanu. Es domāju, ka nu, tas ir pārsteidzoši, ka tie, kas iesniedz grozījumus, uh, pieņem, ka spīdzināšana vai necilvēcīga attieksme ir uh, Eiropas Savienībā daļa no pro tiesas procesiem. Paldies. Šeit nesākšu runāt par cip uh, slepenajiem lidojumiem. Es te īsti arī neesmu cīniska, bet, nu, tagad es gribētu aicināt komisiju un padomi pavisam īsi un precīzi uh, izklāstīt savus komentārus. Es gribētu, lai viņi stāsta tikai to, kas ir patiešām uh, absolūti nepieciešami, jo es labprāt pieturētos šīs dienas paredzētajai darba kārtībai. No nu, Eiropas komisijas Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu sirsnīgi pateikties Antoneski kundzei un uh, teikt, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam mm, izstrādāto tekstu. It īpaši sadaļas uh, par uh, iztaujāšana, nopratnāšana, konfidencialitāte. Un ir visnotaļ iespējams, um, ka vieno, vai būs iespējama vienošanās pirmajā lasījumā, mēs to arī ļoti vēlamies. Visi grozījumi, kas ir iesniegt, norāda uz to, ka šo tekstu varētu a, pieņemt un ka tas ir patiesi nu, tāds ļoti būtisks uzlabojums salīdzinot ar šodienas situāciju. Uh, Un tas parāda arī, ka mēs virzamies uz tām normām, kādas ir, kas atbilst mūsu vērtībām Eiropā, demokrātija un aizstāvības tiesību respektēšana. Tagad kritiskie jautājumi par sankcijām. 13. pants. Komisija piekrīt Eiropas parlamenta juridiskā dienesta viedoklim. Izņemot to, ka komisija vienmēr ir uh, uh, ievērojusi pierādījumu iesniegšanas noteikums un uh, pierādījumu uh, pielietojamību um, soda noteikšanai, un tas atstāja tādu ļoti lielu manevrēšanas uh, ies, iespēju tiesnesim nacionālā līmenī, lai noteiktu, uh, vai tie pierādījumi, kādi ir iesniegti, uh, vai tie ir uh, saņemti, uh, vai ir izmantojumi, vai ir ies, ievērotas tiesības. Uh, tikties ar advokātu. Tie ir šie kritiskie jautājumi un um, tikšu tikai absolūtas tiesības, uh, kas nav, um, un tās net, par to netiek uzliekts sots, ja tas netiek uh, ievērots, un tas ne, nav pretrunā 13. pantu, tātad mēs gribētu būt, lai uh, uh, teksts būtu samērā elastīgs, bet lai tas būtu saglabāts uh, beigu tekstā. Uh, un uh, um, tāda tiesneši nacionālajā uh, tiesnesī, protams, uh, ka uh, kopienties to var uh, kontrolēt, bet lai saglabātu. Uh, Tās tiesības noteikti, cik tālu ir bijušas ievērotas vai pārkāptas tiesības tikties ar advokātu. Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, Soltskova kungs, cerams, ka pareizi zina viņa uzvārdu no Dānijas prezidentūras. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos prezidentūras vārdā teikt, ka šīs debates un arī grozījumi ir ārkārtīgi interesanti. Es domāju, ka tas norāda uz to, ka arī Eiropas parlaments domā, ka ir vajadzīgs pareizais līdzsvars. Manuprāt, eh, turpmākajām sarunām tas nāks tikai par labu. Man nav dots mandāts neko šeit komentēt, dot eh, viedokli par parlamentā grozījumiem. Padomē pašlaika gatavoja savu sarunu pozīciju. Kā jau jūs eh, zināsiet, šis uzdevums nav vienkāršs, jo dalību valstu noteikumi ir ievērojami atšķirīgi šajā jautājumā. Tieši tāpēc darbs vēl ar vien turpinās. Taču Dānijas prezidentūra uzskata, ka būs iespējams sagatavot sarunu pozīciju Dānijas prezidentūras laikā. Tāpēc es eh, labprāt gribētu, lai arī parlaments pabeidz savas sarunas un eh, šis dokuments varētu virzīties uz priekšu. Un tas arī ir viss, ko gribēju minēt šodien. Paldies. Okay, that brings us back to... Labi, tad uh, došu tagad vārdu Antonesku kundzei noslēguma vārdiem. Lielas paldies! Es vēlētos uh, pateikties kolēģiem par uh, viņu komentāriem. Vēlētos pateikties arī juridiskajam dienestam, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šis atzinums mums ļoti palīdzēs turpmākajās diskusijās. Manuprāt, tas, ko komisija mums pavēstīja par pierādījumu pieļaujamību un izmantošanu, ir ļoti būtiski. Mums to noteikti vajadzētu paturēt prātā, tad, kad mēs domāsim par potenciālajiem kompromisiem, kas attiec uz kompensācijām, ja mēs vispār tik tālu nonāksim. Es nevēlētos šeit eh, tagad sniegt analīzi par katru problēmu, kas tika minēta. Taču tā kā es nerunāju par bezmaksas sirdisko palīdzību, es gribētu sniegt atbildi Romero Lopesas kundzei. Es viņai pilnībā piekrītu, ka mums ir vajadzīga direktīva par juridisko palīdzību. Tieši šī iemesla dēļ mēs kopā ar Saimonu Pusutilu uh, aicinājām padomi gatavot attiecīgu priekšlikumu. Mums ir jādomā par to, lai tiesības uz advokātu palīdzību patiešām varētu īstenot. Vēlētos uh, kolēģiem pavēstīt, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga skaidra nostāja, lai mēs varētu sākt sarunas. Mēs nevaram vienkārši nokopēt padomas nostāju pirms tikšanās ar padomas pārstāvjiem. Mums ir vajadzīga laba paša Eiropas parlamenta nostāja. Tieši tāpēc es gribētu aicināt kolēģus sadarboties un palīdzēt man sagatavot pēc iespējas labāku nostāju. Ja runa par laika grafiku, Sipelskundzē bija taisnība. Mums ir uh, jāorganizē ļoti daudz sanāksmi ar kolēģiem un arī ar ēnu referentiem, lai mēs varētu rast vislabāko risinājumu. Tieši iemesla dēļ balsojums iespējams būs jāatliek. Ok. Labi. Tas nozīmē, ka šo darba kārtības punktu mēs varam slēgt un pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Redzu, ka Busutila kunga nav klāt. Viņš vēl nav ieradies. Taču Okay. Um, point 12 on the agenda. 12. darba kārtības punkts. Tie ir runa par padomas lēmumu, ar ko papildina Schengenes robežu kodeksu attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām Frontex. 2010. gadā Eiropas parlaments nolēma apstrīdēt eh, padomes lēmumu un Eiropas kopienu tiesas ģenerāla advokāts pagājuši nedēļ izdeva savus secinājumus, kur viņš atbalstīja parlamenta nostāju. Tagad mēs lūgsim Eiropas parlamenta juridisko dienestu mums prezentēt ģenerāla advokāta secinājumus šajā komitejā. Un pēc tam es arī gribētu īsi uzklausīt Eiropas komisijas viedokli referentu un arī citu kolēģu viedokli. Dīnes kundze no juridiskā dienestā, cik tā sapratu, jums būs uh, iespēja izteikties. Paldies! Kā jau jūs atcerēsieties, tad tieši šīs komitejas lūguma dēļ Eiropas parlaments 2010. gadā uzsāka lietu par padomas lēmumu, ar ko tiek papildināta Schengenas uh, robežu kodeks attiecībā uz jūras ārēju robežu uzraudzību. Šī lieta tika uzsākta, tāpēc, ka pārdomē parlaments nebija izmantojuši savas veto tiesības, jo netika uh, gūta piekrišana no vairākuma. 2012. gada 17. aprīlī ģenerāldevokāts sniedza savu atzinumu, kurā, kā jau jūs minējāt, tiek atbalstīta parlamenta nostāja. Pirms sākšu runāt par saturu, es vēlētos uzsvērt, ka šis atzinums tiesai nav saistošs, un iespējams tiesa to nemaz neievēros. Taču šajā atzinumā ir detalizēta analīze par šiem jautājumiem, un iespējams, ka šis atzinums būs noderīgāks nekā lēmums, kas parasti ir daudz īsāks. Savā atzinumā ģenerāladvokāts runā par diviem konkrētiem jautājumiem - rīcības pieļaujamība un vai uh, lēmums nepārsniedza īstenošanas pilnvaru apmērus. Tāpat arī runa par uh, svarīgākajiem elementiem un arī nesvarīgākajiem elementiem likumdevēja rīcībā. Vispirms par pieļaujamību. Padome argumentēja, ka tā kā parlaments nebija uzlicis veto lēmuma projektam, tad uh, parlaments tagad nedrīkst uzsākt lietu par lēmumu anulēšanu tieši šādu pašu iemeslu dēļ. Uh, Ģenerāladvokāts šos argumentus neakceptē, jo parlamentam nav pienākuma vērsties pret konkrētu aktu, pat mm, ja pastāv elementi, kas ļautu izmantot veto tiesības. Ir jāatcerās, ka ir jāņem vērā arī politiski apsvērumi, un veto tiesību izmantošanu nevar uzskatīt par alternatīvu tiesai. Citiem vārdiem sakot, veto izmantošana un anulēšana ir divas alternatīvas un pilnīgi neatkarīgas rīcības. Ģenerāldvokāts to um, ilustrē ar um, dažādām procesuālām atšķirībām, jo parlamentam ir tiesības izmantot arī pārbaudas tiesības. Tas nozīmē, ka šeit ir uh, jāatcerās par deputātiem, kas, uh, kas strādā plenārsēdē un var balsot plenārsēdē taču uh, iesniegt lietu Eh, tiesā var bez balsojuma plenārsēdē. Tas nozīmē, ka anulēšanu var uzskatīt par eh, parlamentārās, parlamentārā mazākuma aizsardzības mehānismu. Neskatoties uz to, vai šis lēmums eh, um, pārkāp vai nekā, nepārkāp šo robežu kodeksu, ir jāatcerās, ka šeit ir paredzēti arī papildu pasākumi uzraudzībai. Un šeit padome varētu pievienot vai arī izmainīt tādus elementus, kas nav būtiski. Taču ir jāatcerās, ka uh, šeit varētu tikt skārti arī būtiski elementi, par kuriem lēmums pieņem likumdevējs. Uh, parlaments vēlas, lai tiktu veikts izvērtējums, pirmām kārtām īstenošanas pilnveru robežas, vajadzētu noteikti ņemot vērā pašreizējo politiku. Šajā sakarībā, šajā politikas jomā, un te ir runa par ārējo robežu uzraudzību un nelegālās imigrācijas apkarošanu, ir eh, saistītas ar cilvēktiesībām un arī ar sarežģītākām tehniskām jomām, piemēram, lauksaimniecības politiku, kur parasti padomē ir plašas īstenošanas pilnvaras. Tieši šī iemesla dēļ eh, pašreizējo judikatūru vajadzētu skatīt eh, piesardzīgi noteikšana attiecībā uz būtisko vai nebūtisko raksturu netiek izmantota formāli, vienkārši skatoties uz esošo judikatūru, ir jāņem vērā visi atbilstošie faktori. Ir jāņem vērā, piemēram, konkrētā aktā saturs un mērķis. Pēc visiem Eh, pēc visu faktoru izskatīšanas eh, ģenerāldevkāds uzskata, ka šajā pasākumā ir iekļauti spēcīgi pasākumi, kuri uh, ietver būtiskus elementus. Šie pasākumi, piemēram, ietver kuģa apturēšanu, kuģa konfiscēšanu, uz uh, kuģa esošo personu aizturēšanu, šo personu nodošanu trešās valsts varas iestādēm, un saskaņā ar viņa viedokli šie lēmumi par to, kur personas izkāps krastā, uh, um, ir būtiski elementi uh, āras, ārējo jūras robežu uzraudzībā. Viņš sniedz šādus iemeslus. Šie pasākumi ietver ļoti sarešķītus lēmumus, kas var skart uh, individu uh, tiesības uz brīvu kustību, tāpat arī viņu tiesības uz dalību valsts aizsardzību, un tāpat šeit varbūt runa arī par attiecībām ar trešo valsti. Šādu spēcīgu un, un, un svarīgu pasākumu pieņemšana jūras teritorijā var um, skārt Schengenes robežkodiks īstenošanu. Tāpat arī ir vairāki citi elementi, kuriem ir būtisks raksturs. Šeit ir runa par tādiem delikātiem un eh, pretrunīgiem jautājumiem, piemēram, par neatgriešanas principa piemērošanu dalībvalsts ūdeņos Tāpat arī ir jautājums par to, kuras valsts teritorijā uh, personas tiks izceltas krastā. Ir jāatcerās, ka likumdevējiem būtu jālēm par šādu pasākumu piemērošanu. Ģenerāla advokāts arī atbalsta parlamenta viedokli par to, ka ir vajadzīga operacionāla sadarbība Frontex regulas ietveros, un šie aspekti uh, noteikti nav iekļauti īstenošanas pilnvarās, ko apstiprina Schengenas robežu kodeks. Tāpat arī uh, otrajā pielikuma daļā iekļautajās vadlīnijās ir uh, runa par pienākumiem, kas īsti nav iekļauti Frontex uh, pienākumos, bet kas varētu būt iekļauti operacionālajā plānā. Ir jāatcerās arī nesenie grozījumi, kas tika uh, izdarīti Frontex regulā. Ģenerāladvokāts tāpēc iesaka, ka šis lēmums būtu jānulē, bet vajadzētu tā ietekmi saglabāt, līdz nā, nāks klajā jauns akts. Ja tiesa ievēros ģenerāla advokāta atzinumu, tad šis lēmums būs jāaizstāj ar tiesību aktu, kas tiks pieņemts parastajā likumdošanas kārtībā. Vispārīgi runājot, Iespējams, ka šis tiesas lēmums nodrošinās ļoti labas vadlīnijas institūcijām par to, kas ir būtiskie un nebūtiskie elementi, kurus var nodot komisijai saskaņā ar 290. pantu. Un šie ir galvenie secinājumi ģenerāla advokāta mm, atzinumā, bet, protams, mēs atbildēsim arī uz jautājumiem, ja mums tādi būs. Paldies! Tagad es došu vārdu komisijas pārstāvei Emai Braunai, lai viņa pavisam īsi atbildētu uz uh, šo teikto. Komisija nevēlas izteikties, tad dodu vārdu Kešmena kungam. Liels paldies un paldies, Megī, par jūsu brīnišķīgo analīzi par ģenerāla advokāta pozīciju. Es uh, priecājos pateikt, ka tas pilnībā sakrīt arī ar manu viedokli un arī ar manām rekomendācijām komitejai, ko tā gan negribēja pieņemt. Īpaši, ja mēs runājam par pieņemšanu uh, trešajā paragrāfā, kur ģenerāla advokāts <clears throat> uh, apgalvo tieši to pašu, ko es teicu pirms laiku, nolēmuma sat aģentūras norāda, ka m, mm, Eiropas Savienībai ir jāpieturās pie starptautiskās likumdošanas un ko ir noteikusi e, Eiropas eh, tiesa, kaut arī Malta un Itālija pret to iebilda. Malta iebilda pret to, ka um, Mm, imigranti parasti tieši cer, ka viņus izglābs Frontex laivas, un tas ir tā kā daļa no viņu. Uh, plāna, un tad, kad uh, Maltā uh, viņi tiek izglābti, tad Maltā viņi arī jāuzņem. Es atzīstu, ka komisija bija pārkāpusi savas pilnvaras, un uh, tomēr es gribētu teikt, ka galvenais ir glābt dzīvības. Mēs savas juridiskās cīņas nevaram balstīt uz um, imigrantiem, kas slīkst jūrā. Uh, Nu, un gal galā tas viss eh, nokļuva plenārsesijā, un eh, mē, nu, tie, kas vēlējās to noraidīt, nedabūja kvalificēto balsu vairākumu, bet mans kolēģis Busutilkungs atgriezās uz Lībes komiteju ar Tautas partijas juridiskā dienesta lūgumu, vai varētu visu šo noraidīt. Uh, balstoties uz to, ka komisija pārkāpus savus pilnvaras. Tomēr mēs arī vienojāmies komitejā, ka šis lēmums, ka to lēmumu nevajag atture, apturēt, un es priecājos, ka Bustulkungs bija ar mieru iekļaut šo lēmumu savā Frontex pārskatā. Un uh, es īpaši eh, gribētu pateikt to, ka ģenerāla advokāta secinājumi galvenokārt ir balstīti uz to, ka padome pieņēma jūras eh, robežu noteikumus tikai uh, Mm, tāpēc, lai uzlabotu uh, situāciju dažās detaļās, kas attiecās uz Schengens ārējām robežām, un neiepāda nekādus jaunus elementus. Visbeidzot, rekomendācija piesauc jūras robežu nosacījumus pagaidēm paturēt spēkā, kamēr nav notikušas nekādas izmaiņas, un es priecājos par ģenerālu advokātu viedokli. Es domāju, ka to arī tiesa atbalstīs, un es īpaši priecājos, ka tas pilnībā sakrīt ar manu un manas grupas pozīciju gan šeit, gan plenārsesijā. Paldies, Lūdzu, Pusutilkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Priekšādātājs kundze, ļaujiet man sākt savu uzrunu um, apsveicot uh, juridisko dienestu. Es vēlētos atgādināt, ka 2010. gadā Lopes Agilera kungs lūdz atzinumu juridiskajam dienestam par šo padomes lēmumu un jūras, juridiskais dienests atbildēja 2010. gada martā, pat sakot, ka komisija pārsniedz savas pilnvaras un ka tas ir lēmums, ko var apstrīdēt tiesā. Pēc tam šī komiteja centās apstrīdēt šo padomes lēmumu plenārsesijā. Lai to varētu atcelt, mums bija vajadzīga, vajadzīgs absolūtais balsu vairākums. Un to atbalstīja 339 deputāti, un mums pietrūka 30 balsis, lai dabūtu mm, absolūto balsu vairākumu. Un šī iemesla dēļ šis padomes lēmums politiski netika apturēts no parlamenta puses. Pēc tam, kā jau Kašmeņa kungs pareizi teica, mēs šajā komitejā atkal dabujām to izskatīt, un tad mums bija jāatbild uz jautājumu, vai mēs varam iesniegt prasību tiesā par to, ka komisija ir pārkāpusi savas tiesības, un tāpēc šādi noteikumi ir jāuzskata par spēkā nēsošiem. Es nepiekrītu tam veidam, kā Kešmen kungs formulēja chronoloģiju, taču rezultāts ir tāds, ka Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokāts ir pieņēmis padomu, ko sniedza mūsu juridiskais dienas, un par to es varu juridisko dienas tikai apsveikt. Un tātad šie nosacījumi tagad tiek pasludināti par spēkā nēsošiem. Protams, ģenerāla advokāta secinājumi to vēl nepadara par tiesas spriedumu. Spriedums mums tāpat ir jāgaida, un es ceru, ka tas notiks drīz. Taču pagaidām mēs esam tādā situācijā, ka mums ir jāizlemj, ko mēs darīsim tālāk, un komisija pat nevēlas šodien uzstāties. Es gan gribētu zināt, ko komisija taisās darīt pēc šī mm, viedokļa izlasīšanas, un ja komisija nav gatava runāt šodien, tad es ceru, ka viņi runās vismaz tad, kad būs tiesas lēmums, jo mums taču ir jāzina, ko komisija plāno darīt ar noteikumiem, kas tiks pasludināti par spēkā nēsošiem. Un tomēr tie paliks spēkā tik ilgi, kamēr tie tiks izmainīti. Un tad, kad mēs tos izmainīsim, tad parlamentam būs koplēmuma uh, tiesības, un Tas ir ļoti būtisks punkts. Šeit mums padome liek, pilnīgi spiež izmantot nepareizu pr tiesisko procedūru. Mums ir tikai jāsaka jā vai nē, bet te mums ir paspīd iespēja iesaistīties koplēmumu procedūrā un um, mēs varam grozīt šos noteikumus, lai tos padarītu godīgākus nekā tie ir pašlaik. Man šķiet, ka mēs pašlaik dodamies tādā virzienā. Tas ir arī virziens, kurā dodas ģenerāla advokāts šajā gadījumā, un es ceru, ka tad, kad tiks pasludināts tiesas spriedums, tad komisija arī ieradīsies šeit un pateiks, uh, Lūk, te mums ir jauni noteikumi un eh, parlamentam tiks dotas tiesības piedalīties koplēmumu procedūrā, mainīt šos noteikumus ar grozījumiem un nevis tikai piekrītoši mātra galvu. Tāpēc es vēlreiz vēlētos izteikt mm, vislielāko pateicību mūsu juridiskajam dienestam. Jūs lieliski pastrādājāt. Paldies! Paldies, Būsutilkungs! Vai nav brīnišķīgi tas, ko juridiskā dienas spēja paveikt? Mums vajadzētu biežāk lūgt viņu viedokli. Kašmenkungs, lūdzu. Paldies, tikai neliels labojums, jo tad, kad mēs runājam šeit par dažādām lietām, tad ir jābūt pēc iespējas precīzākiem. Eh, Bustilkungs nepareizus eh, skaitļus nosauca. Mums bija 336 balsis pār. Mm, 30 atturējušies un pārējie bija pret. Tas nozīmē, ka pietrūka 30 ba 3 balses un nevis 30 kvalificētajiem balsu vairākumam. Es tomēr ceru, ka komisija atbildēs tikai tad, kad mums būs tiesas lēmums, jo ģenerāla advokāts pagaidām tikai sniedz ieteikumus. Uh, tiesai un runa ir par eh, procedūru un tikai par to, vai pareizā procedūra ir izmantota. Viņš atsaucās tikai uz eh, procedūru galvenokārt, un tā procedūra tiek apstrīdēta. Taču, jebkurā gadījumā es ar nepacietību gaidu tiesas spriedumu, un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka e, pašreizējie jūras robežu noteikumi paliks spēkā. Un ja jūs tagad mani atvainosiet, man ir jādodās prom uz citām debatēm ar Dienvidāfrikas pārstāvjiem. Paldies, bet es neesmu redzējusi nevienu, kas vēlētos izteikties, tāpēc man šķiet, kā ar to arī šīs debatas ir izsmeltas. Mēs esam mazliet ietaupījuši laiku. I would, I still... Tālāk man ir paredzēts runāt aiz slēgtām durvīm. Uh, un kas te vēl ir? Te ir komisija, tāpēc es gribētu. Nu, tas man ir jāsaka, e, ka mums būs uz desmit minūtēm pārtraukums, un tad turpināsimies slēgtām durvīm.